Mes chers collègues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, nedaudz uh, klusumu, sāksim sanāksmi. ir tātad pār budžeta komitejas izveidi laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Man ir tas gods eh, to vadīt, kā uh, arī jau iepriekšējam budžeta komitejas priekšsēdētājam. Vēlētos šeit sveikt uh, mūsu jaunos deputātus, apsveic tos, kas no jauna ir ievēlēti, un tūlīt pat arī sāksim darbu ņemot vērā, ka mums ir visai blīva darba kārtība. Atgādinu, kā tulkojums tiek nodrošināts uh, visās uh, valodās, kāda nepieciešama budžeta komitejai, visās valodās pieejams tulkojums, izņemot maltiešu valodā. Atgādinu, kā, kā visā budžeta komitejas sēdēs arī šī sēde tiek pārraidīta internetā. Un eh, īpaši svarīgi ir atcerēties arī to, ka mums varētu nākties arī balsot elektroniski. Tādējādi, ja Izrādās, ka ir deputāti, kuriem līdz nav viņu balsošanas kārtiņas, tad lūdzu šiem deputātiem nekavējoties, tas arī ir jāziņo, mums ir iespēja izdalīt arī aizstāšanas, aizstājie balsošanas kārtiņas pie ieejas durvīm, vai kāds ir aizmirst balsošanas kārtiņu, vai tas tā ir vai nav, Januš? Viņš ir jaunais mūsu budžeta komitejas dalībnieks un ir aizmirsis savu kartiņu. Aizmirsis mūsu darba ieražas atgādinu, ka Mūsu sanāksmes mērķis ir izveidot budžeta komitejas bīroju pieciem turpmākajiem darba gadiem, ievēlot vispirms priekšsēdētāju, pēc tam četrus viceprezidentus atbilstīgi 204. pāntam uh, pa, uh, Eiropas parlamenta. Uh, iekšējā reglamentam. Vispirms ievēlēsim budžetu komitejas priekšsēdētāju, tad vicepriekšsēdētājus. Es uzzināju arī to, ka vairāki arī pilnvērtīgi uh, deputāti arī ir nodevuši uh, arī savas uh, tiesības balsot, goē aizstāvēs aizstās Ņerdes kundzi. Daniela Ajuto no FDD aizstās uh, Pēteru Markungu, Deriks Lobns aizstās uh, Klēru Mudī un Katī Perī no S&D aizstās Polu Tangu. Vai ir kādi citi aizstājēji, tad lūdzu arī par to ziņojiet. Nu, lūk. Tālāk, kas attiecas uz pirmo punktu, priekšsēža ievēlēšana. Mums ir nepieciešams kvorums, kur tiek pārstāvēta ceturdaļa no deputātiem. Desmit Eiropas parlamenta deputāti. Nacīm redzot, mēs šeit esam tomēr vairāk nekā desmit, tādēļ kvorums ir. Um, ir jūs, kolēģi, vēlties ko sacīt? Es gribu tikai teikt, ka es aizstāšu vienu no ECR deputātiem. Nous en prenons note. Mēs to piefiksējam, paldies. Vai ir kandidāti uz budžeta komitejas uh, priekšsardā amatu deprēkungs, kurš ir uh, atkal atgriezies uh, pie mums? Uh, Depres kungs, jā, paldies. Man arī ļoti liels prieks redzēt jūs un arī kolēģus. Man ir prieks manas grupas vārdā piedāvāt uh, mūsu komitejas vadības amatam Žanu Artu kungu. Paldies. Vai ir citi kandidāti? Je n'en vois pas. Neredzu nevienu aicinu Žānu Artjo izteikties, vai viņš piekrīt kandidēt uz priekšsēžamatu. Jā, priekšsēdētāja kungs. Liels paldies! Tādējādi konstatēja, ka Artvi kungu piedāvā politiskā grupa, ALDE grupa. Atbilstīgi 15. panta pirmajam punktam kas eh, tiec uz 29. tad atbilstīgi uz eh, šīm atsaucēm viņš ir pieņēmis eh, šo priekšlikumu. Tādēļ atbilstīgi 204.1 pantam viņš ir uh, mūsu budžeta komitejas pilntiesīgs deputāts. Viņš ir arī aizpildījis finanšu interešu deklarāciju atbilstīgi mūsu reglamenta pirmajam pielikumam. Tā kā viņš ir vienīgais kandidāts, tad es arī paziņoju, ka ar aplausiem viņš tiek ievēlēts budžeta komitejas priekšsēžamā. Tā paldies! Jean Arthuis, je vous félicite et je suis heureux de vous Esmu arī, būšu priecīgs arī tātad nodot jums tagad budžeta komitejas vadības grožus. Thank you, thank you, dear colleague. Thank you for your confidence. I will do my best to merit your confidence. Lielas paldies, dāmas un kungi. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai baudītu jūsu uzticēšanos. Lielas paldies par pausto uzticību. Es darīšu visu, lai varētu atbildēt uz šo jūsu uzticību. Un es īpaši vēlos šeit pateikties Lamas Sūra kungam, kurš vadīs komiteju ar ārkārtīgi lielu talantu un pārliecību, ļoti mētiecīgi uh, un arī enerģētiski aizstāvot Eiropas parlamenta vērtības. Mēs arī piedalījāmies vienā Francijas vadībā, kad uh, premjerministrs bija Župēkungs. Viņš toreiz bija budžeta kom, uh, ministrs, es biju atbildīgs par ekonomiku un finansēm. Tādējādi es domāju, ka varētu apliecināt arī to, ka mēs, uh, mums abiem ir ļoti svarīgi budžeta jautājumi, valsts budžeta jautājumi. Tas bija laiks, kad mēs sagatavojām pārēju uz vienoto valūtu un arī uh, izstrādājām stabilitātes izaugsmas paktu divu gadu laikā Francijas. Uh, deficītu samazināja no 6 līdz 3 procentiem. Mūsu valsts tādējādi varēja iestāties Eirozonā, bet zaudējām pēc tām parlamenta vēlēšanas. Bieži vien tāda ir arī politiskās drosmes cena. Godātie kolēģi, es apsveicu visus par to, kas, tos, kas no jauna šeit ir ievēlēti, kas ir. Uh, um, atkārtot ievēlo, ievēlēti, uh, lai strādātu šeit budžeta komitejā. Budžets ir realitāte, un realitāte bieži vien uh, ir tādā konfrontācijas uh, situācijā. Tas tiesa, ka daudzgad finanšu schēma ir pie, pieņēmta laikā no 14. līdz 20. gadam. Tas ir arī laiks, cik ilgi ilgs arī mūsu parlaments sasaukums, taču man ir arī pārliecība par to, ka Mums būs jāstrādā ļoti spraigos apstākļos, kur būs daudz izaicinājumi. Šī schēma jau būs jāpārskat sākot ar 2016. gadu, iespējams, varbūt pat ātrāk. Šīs pārskats ir demokrātiski vajadzīgs. Jauni ievēlētājiem Eiropas parlamentiem ir jāsaka arī savs vārds par daudzgadā finanšu schēmu, kas uh, piemērosies uh, visu sasaukumu laikā. Nesenās vēlēšanas, protams, uh, aicina mums arī pārskatīt Eiropas Savienības darbību. Tas noteikti, šis darbs mums noteikti mobilizēs, taču arī šīs uh, E, daudzgad finanšu schēmas pārskats ir e, nepieciešams sākot ar šīs schēmas pirmo stāšanās spēkā gadu. Šeit es runāju galvenokārt arī par e, tad, tad, šī pārpalikuma likvidācijas kapacitāti. Uh, kā, par ko tad es šeit runāju? Tātad atšķirības starp maksājuma apropriācijām, saistībā apropriācijām atšķirība ir 220 miljardi, no kuriem 24 um, e, miljardi pieprasām jau nekavējoties, kaut vai tikai runāt par kohēzijas politiku un pārpalikumiem no 2013. gada. Es domāju, ka arī ar zonas jautājumu būs ļoti aktuāli stiprināt tās pārvaldību Tad arī runāt par to, vai ir nepieciešams specifisks Eirozonas budžets. Mēs noteikti runāsim arī par finanšu stabilitātes mehānismu Eiropā, un tā mēs noteikti pievērsīsim īpašu uzmanību. Īstenojot savu demokrātisko lomu atbilstīgi arī stabilitātes koordinācijas pārvaldības līguma 13. pantam, mums ir arī jāparedz nepieciešamā apmierinošā atbilde. Uh, Uh, arī uz Nacionālo parlamentu gaidām un uz uh, Eiropas parlamentu un Eirozonas dalību valstu gaidām. Uh, Mēs varam tikai apmierināties ar starpparlamentārajām konferencēm, kāds ir noticis līdz šim aģentūras, un arī pašu resursi noteikti būs mūsu darba tēmati budžeta komitejas darbā, galvenokārt arī runājot pār administrācijas uh, izmaksām un pārvaldību, lai mēs varētu labāk ilustrēt savus labas pārvaldības principus. Un, ja jūs piekrītat, tad veiksim šos pārdomas un darbu, lai izsādātu savu ceļa kārti. Taču laika ir maz tuvākos. No un laikams būs arī jāizsakās par 2015. Eh, gada budžeta eh, vadlīnijā vēlreiz kolēģi. Liels paldies par jūsu izteikto un izrādīto man uzticību. So we have now to proceed to the... Tas nozīmē, ka mums tagad ir jāturpina ar vicepriekšādātāju ievēlēšanu. Man ir jāpaziņo aizvietotāju vārdi tātad aizvietotāji, kas piedalīsies vēlēšanās. Tie ir tie paši aizvietotāji, kurus jau sauc Ēlans Lamasūrs. Un eh, mums ir jāņem arī vērā tas, ja notiek kādas izmaiņas, tad politiskajai grupai ir jāinformē priekšsēdētājs. Vai ir kādas izmaiņas? Nē, izmaiņu nav. Tāpat arī ir jāpaziņo, ka ir nodrošināts kvorums saskaņā ar 208. pantu. Un tagad mums ir jāaicina nominēt vicepriekšādātāju kandidātus. Yes. First. So we have to nominate the first. Tātad mums ir jānominē pirmais vicepriekšsēdētājs. Gribētu tagad lūgt kandidātu. Kurš ir kandidāts? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsētāja kungs. Mums ir arī priešlikums EPP vārdā pirmajam vice priekšsēžā matam. Piedāvājam Petri Salvamā. Petri Sarvama. Petri Sarvama. I ask the candidate, does he consent? Gribu tagad uh, uzdot jautājumu kandidātam, vai viņš piekrīt kandidēt. Jā, ar lielu prieku kandidēšu. Paldies. Nosacījumi kandidatūrai ir izpildīti. Viņu nominēja politiskā grupa. Viņš piekrīt nominēt, viņš piekrīt kļūt par kandidātu, tāpat arī viņš ir izpildījis finansiālo interešu deklarāciju. Šķiet, ka viņš ir vienīgais kandidāts šim amatam, un Es domāju, ka mēs varam uh, tagad paziņot, ka kandidāts ir ievēlēts ar aklamāciju. Mr. Petri Sarvamā, would you join us? Sarvamā kungs, lūdzu, vai jūs varētu šeit mums pievienoties augšā? Sveicu jūs ar ievēlšanu amatā.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 Tagad ievēlēsim otru priekšsēdētāju vietnieku. Kvorums ir panākts un visi noteikumi ir ievēroti. Sorry. So we have to nominate the Otrais priekšsēdētāja vietnieks ir jāieceļ vai ir kāds kandidāts. Tas jau un pēc. Paldies, priekšsēdē, apsveicu jūs ar ievēlēšanu komitejas priekšsēžam. Ir tā sociālistu vārdā mēs nominēsim Geijer otrā viceprezidenta amatam. Do you consent to be a candidate? Vai jūs piekrītat būt par kandidātu Geijer kungs? Jā. He is full member of the committee. Geijer kungs ir aizpildījis finanšu interešu deklarāciju, ir komitejas pilns loceklis. Ir vēl kāds cits kandidāts? Ja nē, tad ir tikai viens kandidāts uz uz otrā grupas, eh, uz otrā komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatu, un tagad ar aklamācijas procedūru ievēlēsim arī šo kandidātu. Congratulations, Jens Geyer. Would you come with us? Jens, uh, eh, sirsnīgs veicu un lūdzu nāciet pievienoties šeit mums uz podija. Et maintenant l'élection du troisième. Un tagad ievēlēsim trešo viceprezidentu. Les suppléants sont toujours les mêmes. Aizstājēji joprojām tie paši, kvārums tiek nodrošināts. Aicinu. Uz trešā viceprezidenta amata kandidātu nosaukšanu vai kāds kandidāts ir uz šo trešo vicepriekšsēža amatu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs EPP vārdā mēs piedāvājam vicepriekšsēža amatam Es piekrītu Vazel Morisen kungu. Oui. Oui, j'accepte la proposition. Jā, es pieņemu šo priekšlikumu. Constate qu'il n'y a pas d'autres candidats. Citu kandidātu nav šo trešā viceprezidenta amatu tādējādi. paziņoja, ka Sikrēts Mūris viens eh, kļūst par trešo viceprezidentu. Viņu apsveicu un aicinu pievienoties mums šeit tribīnē. Nous en venons à l'élection du quatrième. Un tagad trešais viceprezidents eh, arī eh, aizstājēji izvēlēti, kvorums ir sasniegts. Tad aicinu kandidātu kandidātus pieteikties uz 4. viceprezidenta amatu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, EPP vārdā. Šīm amatam mēs piedāvājam Patrīsiju Suvenu. Patricia Solīna. Patrīsija Solīna. Patrīsīs Sulīna, vai jūs piekrītat kandidēt? EFD e grupas vārdā vēlētos piedāvāt Kalzāni kandidatūru. Zani. Marko Zani, are you candidate? Kalzāni, kungs, vai jūs piekrītat? Jā. Ja konstatu, ka. Tādējādi mums ir divi kandidāti uz šo amatu. Abi kandidāti ir mūsu komitejas mm, deputāti, viņi ir aizpildījuši savas finanšu deklarācijas. Zemprie. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin käyttää ryhmäni vihreiden ja Euroopan vapaan allian. Paldies. Gribētu izteikties zaļo grupas vārdā un, ja mēs runājam par parlamentāro demokrātiju, man nešķiet atbilstīgi tas, ka lielās grupas vienojas savā starpā un sadala šos amatus savā starpā. neņemot vērā mazo grupu intereses. Un ir arī tādi, eh, tādas grupas, eh, kuras ir pilnībā pret Eiropas Savienību, bet eh, tik un tā arī to viedoklis ir jāuzklausa. Es nedomāju, ka tas ir pietiekams iemesls, lai viņam aizsiet muti. Daži ir pret šo grupu. Uh, Mm, pret viņu politiskajām nostādnēm, bet es domāju, ka arī šim eh, kandidātam ir jāpiedāvā iespēja. Bien, je constate qu'il y a Tādēļ ir divi kandidāti uz šo amatu, un mums būs jābalso. Slēptais balsojums. Piedāvāju veikt elektroniski balsojumu. Atgādinu to, ka katram deputātam ir viena balss. un ka būs arī jāizmanto balsošanas kārtiņas. Donc le groupe, euh, le groupe euh, le IPP. E EPP grupai ir 12 balsis, S&D grupai 11, EKR 3, ALDE 4. Es eh, grupai 3, FDD 3. politiskām grupām nepiedarošiem arī ir trīs balsis. Tātad neskaitam šeit atturēšanos. Vai jums visiem ir balsošanas kārtiņas? Un tad ir arī iespēja iegūt aizstāja kartiņu, ja jums nav viņas līdz. Atgādināšu kandidātu vārdus. Pirmais kandidāts - Sulīns kundze no no Eiropas Tautas partijas Sulīns kundze un Zanīkungs. FPD grupas. Pirmais kandidāts Sulīns kundze un otrais Zanīkungs. Jūs balsojat par pirmo kandidātu, lūdzu spiediet, spiediet uz uh, zaļo uh, podziņu, tātad Sulīns kundze zaļā podziņa un Zanīkungs sarkanā podziņa.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 būs balsošanas rezultāti. Nobalsojušie 31. Viens ir ne, nedrīkst balsojums. Izteikšies tātad visam ir 30 deputāti. Absolot, absoloties vairākums 16. Sulīns kundze saņēma uz 20. Balsuzenī kungs desmit, tādēļ Sulīnas kundze ievēlēta par ceturto vice prezidentu. Je déclare Madame Souline élue et je la. Sulīnas kundze ir ievēlēta, aicinu viņu pievienoties un šeit arī vīnē. Monsieur. Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve. Priekšsētā pavisam neliels paziņojums. Kā politiskā grupa, kā Itālijas delegācija, mēs uzskatām, ka tas, kas tikko notika, ir ļoti nopietnas demokrātiskais principa pārkāpums. Atgādina to, kā pamat principam, kādam būtu jābūt Eiropas Savienības darbībā un šīs komitejas darbībā. Uh, nav ievērots, tas ir pārkāpts, atgādinām, ka vairākums ir, protams, svarīgs, bet ir ļoti svarīgi ir atbalstīt arī opozīcijas un uh, mazākumtiesības. Je vous donne acte, je vous donne acte de votre déclaration. Jā, es pieņemu jūsu paziņojumu. Lūdzu. Declaração. Em primeiro lugar, para dar os parabéns ao Sr. Presidente. Gribēju Īsumā sveikt ievēlētos kandidātus, priekšsēdētāju vietniekus, pašu priekšsēdētāju. Novēlu jums panākums turpmākajā darbā. Jūsu panākumi būs mūsu kopīgie panākumi. Priekšsēdētāji kungs, mūsu priekšā ir daudz izaicinājumu. Es tagad tos visus detalizēti neuzskaitīšu. Jādomā par budžeta maksājumiem. Tas, protams, mums rada daudz raižu un Eiropas Savienībai ir jānokārto savas saistības. Mums ir jārada jaunas darba vietas, neaizmirsīsim to novēljums panākumus un esmu pārliecināts, ka jūs esat, ka jums šie uh, izaicinājumi ir pa spēkam. Daži vārdi uh, Alanam Lamasūram, bijušajam priekšsēdētājam, viņš uh, savu darbu veica patiešām lieliski, uh, viņš tā ļoti jauki un šarmanti vadīja šo komiteju, viņš ir ļoti pieredzējis, gribēju viņam teikt milzīgu paldies par visu līdz šim veikto. Jāsaka, ka šeit mēs pieredzam demokrātijas augstāko izpausmi. Mēs esam cilvēku ievēlēti vairākuma balsis e, ir, esam saņēmuši vairākuma balsis, un tās, protams, ir jāciena. Demokrātija uh, ir pierādījusi savu uh, efektivitāti, un esmu priecīgs, ka mēs ar uh, demokrātijas un reglamentu ievērošanu esam uh, pilnīgi caurskatāmā veidā ievēlējuši jaunos priekšsēdētāju vietnieks. Paldies! Bien, nous avons ainsi constitué. Labi, tādējādi esam izveidojuši mūsu bīroju. Un mums tagad ir jāapstiprina sanāksmi kalendārs 2014. gada atlikušajai daļai. Jums visiem šis kalendārs ir pieejams, un man ir arī daži paziņojumi. jaunajā budžeta komitejā ir ļoti daudz jaunu deputātu, tieši tāpēc sekretariāts uh, izplatīs vairākus dokumentus, tā skaitā tā ir uh, iepazīšanās dokumentu paka jaunajiem deputātiem, tāpat arī tur būs iekļauta visa atbilstošā informācija attiecībā uz procedūrām. 2015. gada budžeta projekts un arī 2014. gada budžeta uh, grozījuma projekti. Uh, Tiek arī paredzētas vairākas steidzamas nominācijas, ņemot vērā uh, sešus globalizācijas fonda pieteikumus. Tiks organizētas arī mini uzklausīšanas uh, komisāra kandidātam Jamacekam Dominikam, un tāpat arī tiks gatavots trialogs. Šī gatavošanās notiks 10. jūlijā. 9.30 pirms trialoga. Grupām vajadzētu paziņot uh, koordinātoru vārdus. Šie vārdi ir jāiesniedz sekretariātam pēc iespējas ātrāk. Nākamais trialogs 2015. gada budžetam arī uh, pārēdz referentu noteikšanu, un grupām šie referenti ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk. Gardijas Rāla kundze tiek noteikta par vispārējo referenti 2015. gada budžetam. Tāpat arī ir oficiāli jāpaziņo par Garīgas kunga aizvietotājiem. Viņš bija referents 2015. gada budžetam. Un ir vajadzīgi referenti arī no citām institūcijām. Oficiāli jāaizstāja arī ir Jānsenes kundze, kura bija 2014. gada budžeta referente. Ir vajadzīgi arī oficiāla ap, oficiāls apstiprinājums Olmēra kungam, kurš bija 2014. gada budžeta ziņojuma projekts attiecībās pārējām institūcijām. Nākamā budžeta komitejas sanāksme notiks Strasbūrā 14. jūlijā 18.30. Un tiks uh, notiks mini uzklausīšana komisāra kandidātam. Nākamā kārtējā budžeta komitejas sanāksme notiks Briselē 23. jūlijā. Tā ilgs visu dienu. Sekretariāts kontaktēsies ar politiskajām grupām, lai noteiktu komitejas valodu profilu. Un šis valodu profils pēc tam attieksies uz visām sanāksmēm. Sanāksme līdz ar to tiek pasludināta par slēgtu, darbiniekiem ir jāatstāj zāle pavisam ātri, jo tūlīt šajā telpā sāksies cita sanāksme. Paldies!